Bene, kolēģi, diamo inizio subito, abbiamo. Sāksim darbu. Mums ir daudz uh, skatāmu jautājumu darba kārtībā. Questo, no? Sì. Iniziamo. Sāksim ar devīto darba kārtības punktu deviņi. Regula 73.009 paredzētā tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2013. 13. kalendāro gadu referents uh, Kapulas Santos. Kolēģi, tagad mums ir jābalso. Jābalso par finanšu disciplīnu, kā jūs zināt, uh, tie ir izstrādā, uh, iz, dājusi samazinājumi 5% apmērā no tieši maksājumiem, tad balstoties uz uh, uz maksimālo daudzgadu finanšu schēmu, par kuru ir vienojusies Eiropā dome 7.8. februārī. Atgādina, ka parlaments ir pret šo daudzgadu finanšu schēmu un nav vēl sasniegta nekāda vienošanās par šo jautājumu ar padomi. Uh, ir, pavisam 16 grozījumi Mums ir arī jābalso par pieciem grozījumiem, kurus ir iesniegus, iesniegusi budžeta komiteja. Sākām balsot. Ja vien Luīšs nevēlas mums balsošanas izteikties, nē, ne, nevēlas, tad ja esat gatavi, sāksim balsot. Which one? Questo emendamento di... Iniziamo col... Sākam ar uh, Varam celt rokas. Otrais grozījums par. Pret. Nē, kolēģi, ņemot vērā, ka viedokļi šķēļas, mēs balsosim elektroniski. Atvainojiet, saka priekšsētājs, sākām balsot par otro grozījumu, referentu grozījums. Votāte. Beidzām, sāk, balsojam. Ok. Beidzām balsot. Pieņemts. Tagad balsojam. Tagad balsojam par 13. grozījumu. Dantēna. Sākam balsot. Vabbè, vabbè, siamo tutti a favore. Di... Visi par? Elektroniski, tad nu balsojam, tad nekļūdīsimies. Vairākums atbalsta. Tagad balsojam par 16. Lions Polsen. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 16. grozījumu. Votazione aperta. Votato tutti. Visi nobalsojuši, paldies, beidzam balsot. Pieņemts ar vairākumu. Tālāk. 14. grozījums. Sākam balsot. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienlīdzīgi. 18, 18. Tagad balsojam par par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Pirmais grozījums, referent grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar vairākumu. Tālāk. Tagad pēdējie divi balsojumi par eh, šādējādi grozīto likumdošanas priekšlikumu. Sākam balsot par visu. I don't see. Šo. In favor, I hope. Beidzam balsot. Un tagad pēdējais balsojums par eh, likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Yeah.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 Tagad, kolēģi, nākamais punkts, un uh, Sekieries, ka kungs pārņems uh, uh prezidei, prezidentūru. Pirms, dodu prom, pirms dodos prom vēlos norādīt, kāpēc diskusijām vakardien ar Čološu kungu runājot par strīdīgo uh, jautājumu uh, par olīviem, mhm, mhm. tad arī mēs izstādējām vēstuli, lai komitejas vārdā lūgtu oficiālu atbildi no komisāra kunga par šo tēmu, jautājumu par pienākumu izmantot tātad nepārstrādājumus olīveļas traukus un lai komisija varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk savu lēmumu un varētu arī atrisināt sārunas par šo uh, jautājumu, par ko vakardien ļoti gāri plaši diskutējām. Es, protams, izplatīšu šo vēstuli un sagaidu, ja nav iebilžu, tad arī norādīsim komisāram mūsu uh, vēlmi uh, tikt informētiem un iesaistītiem, jo tad svarīgie jautājumi ir uh, par to, ka parlaments par šiem svarīgiem jautājumiem saņēmis tikai informāciju no mēdījiem un procesā vispār nav iesaistīts. Nu, ko, ja iebildumu nav, tad ejam tālāk, desmitais punkts un, eh, saka, ierieska kungs pārņem vadību.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 Par grozījumiem runājot, vai uh, referents vēlas kaut ko teikt? Mm, lūdzu. Ja uh, jūs nevēlaties neko teikt, ne par vienu, ne par otru jautājumu, ne par ģenētiskiem resursiem, ne nagojas protokolu, tad mēs varam uzreiz turpināt arī ar balsojumu. Es domāju, ka mēs varētu pieturēties pie balsojuma saraksta. Grozījums numur 10. Sākam balsot. Vārds Merklīta lūdzu. Savikam būs. Beidzam valsot. 21 pār 10 pret. Pieņemts nākošais 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār 1 pret. Grozījums numur 11. Sākam balsot. Arī pieņemts. Nākošais. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par, 15 pret pieņemts. Grozījums numur 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sešpadsmit pār septiņpadsmit pret noraidīts. Nākošais ir trīspadsmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 par. C'è stato, Presidente, c'è sta, Sigrieschi. Priekšsēdētā kungs. Bija problēma ar tulkojumu, jo teikts, ka mēs balsojam par 13, bet īsnībā mēs balsojam par 49. Tagad mums ir jāatkārto balsojums, taču problēma tāda, ka no poļa valodas nav tulkojuma nekavējoties. Tātad, mum, tad, kad priekšsēdētājs noslēdz balsojumu, tad mums tikai atnāk tulkojums. Līdz ar to vajadzētu priekšsēdim runāt lēnāk. Jā, labi. Un vēlreiz balsojam par 13. Kas par? 13. Grozījums numur 13. Mēs balsojam. Beidzam balsot. 26 par. Pieņemts. Nākošais. Balsojums blokā 49 un 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Nākošais ir numur 15. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 balsts pret. Nākošais grozījums numur 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tikai 8 balsis par. Nākošais grozījums numur 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par 5 pret pieņemts. Nākošais ir grozījums numur 20. Sākam balsot. Kapelašs uh, Santas kungs, lūdzu. Desculpa, senhor presidente, mas eu estou... Atvainojiet, priekšsādātāji. Es konstatēju, ka tas, kas parādās uz ekrānā, ir nepareizs numurs. Vienmēr ir nākošais, ka, uh, bal, balsošanas numurs. Laikam sistēma nefunkcionē. Jūs, piemēram, teicāt, ka mēs balsojam par 16. Uh, grozījumu, bet uz ekrāna parādās 17. Tad es nezinu, vai sistēma šeit nepareizi funkcionē. Tad uh, te parādās vienmēr nākamais numurs, nepareizs numurs. Je crois que le système en commission est différent de celui de la plénière. Man liekas, ka plenārs sēde ir labāka sistēma, jo tur ir ļoti skaidri, e, par ko mēs balsojam. Un šeit vienkārši kārtībā. Tas ir e, balsojuma numurs. Tas numurs, kas tur ir uz ekrāna, tas nav grozījuma numurs, bet vienkārši e, kurš balsojums pēc kārtas tas ir. Tātad paldies, paldies par šo skaidrojumu. Tagad balsosim. Vēl vienreiz par 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad eh, esam nobalsojuši. Noraidīts 19 balsis pret. Grozījums numur 50. Sākam balsot. Grozījums numur 50. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 balsis par, 14 pret. Grozījums numur 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 par. Grozījums 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 pār 15 pret. Grozījums numur 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 par 13 pret. Nākošais 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par 17, 15 pret 22 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 par 14 pret. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pret 12 pār 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 Ceturtais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 25. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 18 par 15 pret. Grozījums numur 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir 26. grozījums. Sākam balsot 26. grozījums. 26. 26. Mēs balsojam par 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums 27. Mutisks grozījums būs, lūdzu. Jā, tas ir mutisks grozījums un uh, tas ir pēc uh, diskusijām par termiņiem attiecībā uz uh, to, ka atbildīgās iestādes divus gadus komisijai dod rezultāts par pirmo un otro jautājumu un mēs piedāvājam, lai Tas atbilst lielākajam grupu frakciju viedoklim šo tekstu pārveidot, sakot, ka atbildīgās iestādes pārbauda e, iesniegto informāciju un paziņo sešu mēnešu laikā. Nu, tad mēs esam tad saskanīgāki ar to, kas ir dots. Un pēc tam e, komisija izskata šo informāciju sešu mēnešu laikā, lai tad atkal izsniegt šos atbilstības uh, e, certifikātus. Mūsu mērķis ir uh, no diviem gadiem saīsināt termiņu līdz sešiem mēnešiem. Tā ir šī grozījuma jēga. Vai uh, kāds ir pret? Nē, tad varam par šo grozījumu balsot 27. kopā ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. 27. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums. Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad pirmā daļa, pirmā daļa 28. Par pirmo daļu esam nobalsojuši, pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 par 13 pret. 29. iesniedz referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Odrzucono 20. E, Noraidīts. Priekšsēdētājs saka, nē, atvainojos, pieņemts. Ir pieņemts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par 14 pret. Grozījums numur 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 par. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Sākam balsot. Pieņemts 26 pār 6 pret. Nākošais grozījums. 32. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Sešdesmitais grozījums būtu pareizi. Par 60. balsojumu sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 61. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16 pret 14. Nākošais 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par 1 pret 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 15 par 16 pret. 62. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Nākošais grozījums. Numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit piektais grozījums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 37. sākam balsot. Beidzam. Grozījums numur 2. Par to nav jābalso. Tad nākošais ir trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pār 16 pret 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. No zāles sauc netika ātri lūdzu, tātad vēlreiz 38. grozījums lūdzu balsojumu. Beidzam balsot. 29 par pieņemts. Grozījums numur 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pār 7 pret. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 mm, par. 45. tagad. 45. sākam balsot. Saka priekšsēdētājs 44, viņš atvainojas 44, balsojam par 44. Beidzam balsot. Norādīts. Nē, saka priekšsēdētājs pieņemts. Priekšsēdētājs saka pieņemts. Nākošais ir 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 par, 6 pret. 46. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs balsojam par atzinumu kopumā. Lūdzu, balsojam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 31 par, neviens nav pret. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy do. Liels paldies referentam. Un tagad skatīsim 11. darba kārtības punktu. Nagojas protokols par ģenetisko resursu pieejamību un uh, to izmantošanā iegūto labumu vienlīdzīgu sadalību. Tas ir protokols konvencijai par bioloģisko daudzveidību. Tagad balsosim uh, par šo atzinumu. Referents iesaka to atbalstīt. Mēs varam balsot tikai par vai pret. Grozījumu nav. Sākam balsot. Kas ir par? Tad lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 pret 1. Liels paldies! Nākamais darba kārtības punkts - 12. 2014. gada budžets pilnvarojums trialogam. Kā parasti ap šo gada laiku mums jāpievērš uzmanība ikgadējai budžeta procedūrai, bet komisija šogad eh, visai vēlu eh, ir sagatavojusi budžeta priekšlikumu vēlāk nekā parasti, tāpēc mēs nebalsosim šodien par pilnvarojumu trialogam kā parasti. Mēs iesniegsim grozījumus uh, budžeta komitejai tieši. Un vēl kaut kas, ko es gribu pieminēt. Es gribu atgādināt kolēģi, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš jaunajiem pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām noritēs jau ļoti drīz. 14. jūnijas pulksten 12. ir gala termiņš. Lūdzu, Dančila kungs. Dančila kundze. Paldies! Kā es jau jūs teicāt, komisijai vajadzēja līdz mēneša beigām sagatavot šo priekšlikumu, bet komisija to atlikusi. Un pat šodien šis priekšlikums joprojām nav vēl mums rokā. Tas nozīmē, ka mums jārīkojas ļoti ātri situācijā, kad nav, kas nav skaidra. Tā šis priekšlikums Uh, tiek skatīts budžeta komitejā, bet nu, joprojām nav komisijas uh, priekšlikums. Es gribētu jūs informēt, ka komisārs Levandovskis izmanto skaitļus, kas tika prezentēti 8. februārī uh, Eiropadomē, bet šo skaitļus parlaments noraida, kā mēs visi zinām. Un uh, Komisija līdz ar, komiteja līdz ar to neizstrādā savu ziņojumu par pilnvarojumu, bet iesniedz grozījumus budžeta komitejai. Tas notiks tikko būs zināmi konkrēti skaitļi. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu sagatavot budžeta projektu balstoties uz reālajiem skaitļiem un nevajadzētu balstīties uz februāra Eiropadomes secinājumiem, jo tie skaitļi ir nerealistiski un mēs tos jau esam noraidījuši. Budžeta komitejai uh, vajadzēs izskatīt šo priekšlikumu, un ja budžets nebūs pietiekams, tas aizskavēs arī KLP reformas, un mēs redzējām, piemēram, vakar trialogā, ka vairākas problēmas netiek atrisinātas, Mēs nedrīkstam piemirst, ka 14. gads ir pārējais gads, mainās uh, finanšu satvars, un te pašā laikā notiek arī lielas pārmaiņas KLP jomā. Mēs vēlamies pāriet uz ilgspējīgāku, bioloģiskāku lauksaimniecību, jārēģē uz atšķirīgajām situācijām dalību valstīs, un šādos apstākļos samazināt 14. gada budžetu nozīmē palielināt to nelīdzsvaru, kas pastāv Eiropas lauksaimniecībā eh, starp eh, lauku zonām. Mēs apzināmies, protams, kādas problēmas pašlaik pastāv ekonomikā, bet tomēr uzskatām, ka lauksaimniecības budžets nebūtu jāsamazina. 2014. gads ir gads, kad eh, mūsu lauksaimniekiem uh, reformai jākļūst nevis par slogu, bet par instrumentu, lai uzlabotu lauksaimniecības sistēmu. Lauksaimniecības un lauku attīstības budžets 14. gadam jāveido tā, lai tas piedāvātu lauksaimniekiem iespēju uzlabot situāciju, lai KLP reformām būtu pozitīvā ietekme un lai būtu iespējams lauksaimniekiem nodrošināt pienācīgus dzīves standartus. Par uh, pilotprojektiem un sagatavošanas uh, pasākumiem jāiesniedz uh, priekšlikumus līdz 14. jūnijam. To es gribu atgādināt. Bet tā kā mums joprojām nav budžeta projekta, ir iespējams, uh, ka šīs gala termiņš tiks pagarināts. Pastāv arī dokuments jau par pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām. Tas būs pielikums uh, budžeta projektam, bet šogad šis aktuālais dokuments joprojām nav vēl saņemts. Tāpēc uh, droši vien tiks pagarināts gala termiņš, bet tomēr jau tagad vajadzētu sagatavot visus priekšlikumus, lai mēs varētu par visiem pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām iesniegt savus priešlikumus, tikko mums būs jau konkrēti dati rokā. Mēs vēlamies, lai nākotnē starp iestāžu sadarbība būtu labāka un gludāka, lai mēs varētu labāk pieņemt lēmumus, balstoties uz skaidrāku informāciju, negaidot tik ilgi komisijas rīcību. Es domāju, ka kolēģi mani atbalstīs. Vakar uh, sanāksmē ar lauksaimniecības komisāru mēs arī pieprasījām uh, Uh, komisijas darbības uh, redzamību un uh, labāku sadarbību ar mūsu komiteju. Paldies! Dziękuję pani poseł za Lielas paldies! Paldies referentes kundzei par šiem skaidrojumiem. Tagad varam sākt diskusiju. Lūdzu! Nu, šķiet, ka skaidrojumi bija pilnīgi izsmeļoši, un nevienam nav nekādu jautājumu. Borkmana, kungs, Borkmana kundzes pārstāv komisiju. Lūdzu, Borkmanas kundze. Šķiet, ka viņa nav klāt, vai tā? Atvainojiet, es jūs nepamanīju. Lūdzu, Borkmanas kundze. Paldies priekšsādātai. Eh, es eh, domāju, ka komisijai pašlaik nav ko teikt. Budžeta projekts eh, drīz tiks prezentēts. Tas notiks pavisam drīz, bet pašlaik es neko citu nevaru teikt. Un tad, protams, mēs gaidīsim jūsu priekšlikumus par pilotu projektiem un tā tālāk. Liels paldies! Paldies komisijas pārstāvei! Referentes kundze! Man būtu priekšlikums, es piedāvātu kolēģiem, ēnu referentiem. Vojčakovskij kungs, Sertamai kungs, es piedāvāju nākamnedēļ noturēt sanāksmi, lai varētu uh, strādāt pēc iespējas uh, efektīvāk un arī noteiktu prioritātes lauksamniecības budžetam 14. gadam ar uh, grozījumu starpniecību, kuru mēs iesniegsim tieši budžeta komitejā. Paldies! Możemy przyjąć Pani propozycję. Paldies par šo priekšlikumu. Tātad līdz 14, 4. jūnijam, 2012. jāsagatavo uh, priekšlikumi. Nē, nē, kāds protestē? Nē, nē, nē. Es teicu, ka mums joprojām vēl nav projekts 2014. gadam. Es piedāvāju nākamnedēļ organizēt sanāksmi ar ēnu referentiem, lai varētu kopā strādāt pie grozījuma iesniegšanas budžeta komitejā, tad, kad mums būs dokuments. Przyjmujemy, pani poseł. Protams, mēs piekrītam referentes priekšlikumam. Rīkosimies tā, kā jūs ierosinājāt. Tagad darba kārtības punkti 14 līdz 17. Tie tiks izskatīti kopā. Aizsardzības pasākumi pret uh, augu kaitēkļiem. 6. maijā komisija sagatavojusi pasākumu paketi lai stiprinātu uh, veselības un drošības standārtus pārtikas ķēdē. Ir aptuveni 70 likumdošanas akti, kas ietilpst šajā pakotnē, bet tagad uh, šis skaitlis tiks samazināts, būs pieci likumdošanas akti, četri jau ir pieņemti, un šodien mēs tos izskatīsim. Tātad Pirmais, kā es teicu, aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem, tad augu reproduktīvo materiālu audzēšana un pieejamība tirgū, dzīvnieku veselība un tad kontroles darbības. Mēs par kontrolas un citām oficiālajām darbībām, kas nodrošina uh, lai piemērotu dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktus. Arī tos mēs šodien uzskatīsim. Runa ir par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem. Komisija tagad paziņos mums par visiem četriem priekšlikumiem kopā, tad uzklausīsim kopēju prezentāciju un pēc tam notiks diskusija par visiem četriem punktiem. Lūdzu, Van Goteme kungs. Van Goethem, oddaję panu głos. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Yes. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par iespēju jūs iepazīstināt ar uh, pakotnī viedākie noteikumi par drošāku pārtiku. Vispirms sniegšu vispārīgu pārskatu un tad aicināšu kolēģus izteikties par specifiskām detaļām par katru priekšlikumu atsevišķi. Šajā pakotnē ir četri priekšlikumi, un tas ir mūsu ieguldījums, lai stiprinātu konsolidētu Eiropas Savienības likumdošanu visai pārtiks ķēdei. Mēs nepiedāvājam izgudrot noteikumus no jauna, ne mūsu mērķis ir vienkāršot un modernizēt mūsu likumdošanu koncentrējoties uz prevenciju un uz uh, risku balstītu pieeju. Mēs ceram, ka tas sniegs konkrētu labumu nozarei un patērētājiem. Cerams, ka tas arī palīdzēs dalību valstu administrācijām, kurām ir jāīsteno mūsu noteikumi. Skaidrs, ka lauksaimniecības eh, pro, eh, ražošana pārtiks ķēdē kopumā ir ļoti liela nozīme mūsu sabiedrībai, gan no ekonomiskā, sociālā un vīdes aspekta. Mūsu likumdošanas loma ir no, sniegt garantijas ne tikai patērētājiem, bet arī aizsargāt uh, attiecīgo nozaru intereses. You know from past experience. Mēs zinām no iepriekšējās pieredzes, kā dzīvnieku un augu ražošanā, pārtiks ražošanā um, var uh, būt problēmas ar patērētāju uzticības zaudēšanu un krīzi, pat ja nevienmēr šai problēmā ir uh, pārtiks uh, drošības uh, aspekts. Tam ir arī ietekme, protams, starptautiskā līmenī vienkāršotāki noteikumi, ļauj mums labāk paskaidrot un aizsargāt mūsu sistēmu sārunās ar mūsu tirzniecības partneriem. Atbilstīgs mehānisms, lai varētu reaģēt uz ārkārtas situācijām, ļauj uh, saglabāt mūsu partneru uzticību mūsu sistēmai mūsu noteikumu konverģence ar starptautiskiem standartiem veido pamatu mūsu tirdzniecības attiecībām. Sīkuldījums šo noteikumu tālākai attīstībai arī tiek pozitīvi novērtēts statotiskā līmenī. Mūsu mērķis ir mums sniegt nepieciešamos instrumentus, lai varētu atbildēt uz manis iepriekš minētajiem izaicinājumiem. Mūsu priekšlikumu kopīgais raksturojums par dzīvnieku un uh, augu veselību ir mērķis prevencija. Galvenie noteikumi arī tiks papildināti ar finanšu priekšlikumu, kas pašlaik tiek uh, finalizēts, izstrādāts, un arī tad šīs uh, teksts noteiks Eiropas Savienības atbalstu dalību valstu pieņemtajiem pasākumiem, lai varētu kontrolēt risku saistībā ar dzīvnieku augu veselību. Specifiski runājot, dzīvnieku veselības priekšlikuma mērķis ir paredzēt lielāku elastību vakcīnu izmantošanā kā arī, lai samazinātu administratīvo slogu, kad dzīvnieki tiek pārvietot Eiropas Savienības teritorijā. Veiz, augu veselības tekstā ir iekļauta jauna uzraudzības sistēma, kas ļaus ātrāk uh, mm, identificēt problēmu un efektīvāk ātrāk reaģēt. Skaidrs, ka mums ir nepieciešams koncentrēties uz šiem kaitēkļiem, jo tam ir liela ietekme uz visu Eiropas Savienību. Uh, Mums ir arī nepieciešami atbilstīgi līdzekļi dalību valstu līmenī, lai viņi varētu reaģēt mūsu kopīgu interešu vārdā. Arī šeit vēlamies samazināt administratīvo slogu, tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kad mēs vienkāršojam augu pašu sistēmu, lai varētu nodrošināt to labāku izsekojamību. Kā jūs zinat, vispārīgajā pārtiks uh, noteikumā ir izsekojamības princips, kas ir viens no mūsu pārtikas drošības sistēmas pamatprincipiem. Par augu reproduktīviem materiāliem noteikti daži no jautājumiem ir kļuvuši aktuāli pēdējā laikā. Tātad mēs uh, atbalstām organiskos ražotājus un uh, ja mēs redzam pārlieku lielu administratīvo eh, sol, eh, slogu, tas varētu nodarīt kaitējumu selekcionāru tradicionālai darbībai. Kolēģi paskaidros, sniegs lielākas detaļas, bet mēs samazinam slogu attiecībā uz tradicionālo augu uh, reģistrēšanu. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai jaunās tendences, piemēram, klimata izmaiņas, nepieciešamība pēc ilgspējīgas lauksaimniecības, augģenētisko resursu aizstāvēšana, lai tiktu aizsargāts šis augu. Šos augu dažādo uh, uh, atzīšanu. Vienota uh, robežu kontrole, kā arī uh, nodevu samazināšana ir viena no galvenajiem elementiem. Arī mums ir jāvē, jā, mācās no nesenās krīzes attiecībā uz zirga gaļu. Ieviešam arī obligātu pārbaudas testēšanas programmu attiecībā uz zirga gaļu. Jūs zināt, kā arī dalība valstis piekrita veikt pārbau, ievies pārbaužu mehānismus ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs priekšlikums arī par finanšu aspektiem sasauc ar Lisabonas līguma noteikumiem. Tai būs arī padziļināts debats par eh, mūsu piedāvātajiem principiem katrā eh, nozerē. De, tālāk detaļas tiks atrunātas ar delģētajiem īstenošanas aktu starpniecību. Un es zinu, kādas ir arī jūsu bažas šai sakarā. Mēs uh, eh, izteiksim tehniskās detaļas par šo priekšlikumu uh, efektivitāti. Uh, Šeit mums nevajadzētu no jauna izgudrot velosipēdu. Kolēģi ir gatavi sākt ar jums dialogu, jebkurā procesa a, posmā, lai sniegtu paskaidrojumus, ja tas var palīdzēt debatēs. Īrijas un Lietuvas prezidējošās valstis arī. Uh, līdz gada beigām nutreiz diskusijas par šo pakotni ar dalību valstīm. Tad, ka šie priekšlikumi mums ļaus noturēt auglīgas uh, um, sarunas par turpmāko likumdošanu nākamo mēnešu laikā. Ar jūsu atļauju priekšsēdi Uh, sniegšu vārdu kolēģiem, lai viņi varētu pie, prezentēt jums šīs, šos priekšlikumus. Tātad uh, vispirms uh, augu kaitēkļi, pēc tam sēklas vai augu reproduktīvais materiāls, tālāk ir dzīvnieku veselība un pēc tam dosie par kontroli. Vārds kolēģiem. Paldies. Ba, dziękuję panu, bardzo prosimy. Jā, lūdzu, vārds citiem komisijas pārstāvjiem. So it... Paldies, regula par aizsardzības pasākumiem pret augu kaitīgajiem organismiem. Kā jau tas tika uzsvērts iepriekšējā uzrunā, Mūsu regulas galvenais mērķis ir prevencija, aizsargāt mūsu kultūras, uh, lauksaimniecību un mežsaimniecību, aizsargāt pret jauniem, bīstamiem, kaitīgajiem organismiem, kādi varētu sasniegt mūsu teritoriju, kaitēkļi, kas nāk no citiem kontinentiem ir īpaši bīstami, jo Eiropas augi nav izstrādāti savu dabīgo uh, rezistents pret šiem svešajiem kaitēkļiem. Tādēļ ir nepieciešams īstenot labu, efektīvu augu veselības uh, sistēmu. Esošā eh, sistēma ir balstīta uz 2000 slīpsvītra 9 direktīva. Taču uh, Startautiskās tirzniecības un klimata izmaiņu rezultātā uh, Eiropas Savienības teritorijas sasnieguši jaunu kaitēkļi. Jaunais priekšlikums pārskata esošo sistēmu. Ir paredzēts jauns koncepts, proti Mēs eh, atregulējam noteikumus tiem eh, kaitēkļiem, kas var radīt eh, nepieņemams risks un kurus var attālināt no Eiropas Savienības teritorijas. Es vēlētos. Minēt galvenos elementus šajā regulā. Tie būs trīs. Pirmā lieta - proaktīvā pieeja cīņā pret jauniem kaitēkļiem. Šī proaktīvā pieeja pret jauniem kaitēkļiem tiek piemērot divos līmeņos - Eiropas Savienības līmenī uz robežām. Eiropas Savienībā mēs kategorizējam, klasificējam kaitēkļus. Katra kategorija saistīta ar adekvātu harmonizētu pasākumu. Ir divas lielas kategorijas. Viena kategorija kaitēkļi, kas ir pēc iespējas efektīvāk jātālina no Eiropas Savienības teritorijas un uh, kaitēkļi, kas jau ir Eiropas Savienības teritorijā, bet kuriem ir ietekme uz uh, augu izmantošanu pirmo reizi mēs koncentrējamies uz specifisku kategoriju, kas tiks noteikta ņemot vērā risku, un eh, tas būs prioritārie, prioritārie kaitēkļi, kuriem vislielākā ietekme ir uz ekonomikas un um, vidi. Un tādēļ ir arī īpašs prasības, lai varētu kontrolēt šos kaitēkļus. Igadējā uh, uzraudzība, dalība valsts izstrādāties rīcības plāns par katru kaitēkli, un šīs jās prasībās ir arī paredzēta iespēja um, īstenot līdzfinansējumu, sevišķi atbalstīt uh, uzņēmumus, kuriem nākas e, iznīcināt e, savus e, augus, īstenojot šos aizsardzības pasākums. Eiropas Savienības līmenī mēs vēlamies proaktīvi reaģēt. Īstenosim daudzgad uzraucības programmas, apkoposim informāciju. Dalībvalstīm ir jāveic uzraudzība. Uh, un jāapkopo informācija uh, par simptomiem un arī uh, jāinformē par pasākumiem, kas tiek pieņemti cīņā pret kaitēkļiem. Apkoposim datus un tādējādi arī agri varēsim identificēt problēmu un reaģēt. Būs elektroniska sistēma, kurā arī tiks uh, iesūtīts šie paziņojumi, lai arī dalībvalsts savā starpā varētu ātri mainīties ar informāciju par kaitēkļu klātesamību. Otrais līmenis ir robežas kur ir jābūt arī proaktīviem attiecībā uz importu. Ja tie ir preventīvi pasākumi, lai varētu pārbaudīt uh, augus, kas nāk, tiek iesūtīti no trešām valstīm. Tur būs uh, uh, karantīnas periods, pārbaudas periods. Šie pasākumi piemēros tikai uz noteiktu laiku. Un tiek veikts arī pilns riska izvērtējums šajā laikā. Varētu pieņemt lēmumu par to, vai nu, atteikties no šiem pasākumiem, vai arī tos piemērot. Pār, arī īpaši prasības attieksies uz augiem, kas atrodas pasažieru bagāžās. Ja attiecīgi augi tiek uzskatīti par ļoti riskantiem. Another element of, uh, of uh, Tālāk. Uzlabots ietvērs tirzniecībā Eiropas Savienībā. Vienkāršots, harmonizēts augu, uh, harmonizēta vienkāršot augu pase tiek izstrādēta. Un tad ar šo pasēm mēs garantējam to, ka augu augu produkti tiek uzmanīgi uzraudzīti un ka viņi nav daļa no šiem karantīnas kaitēkļiem. Vienkāršošana, harmonizācija attiecas gan uz pās, pāses saturu, gan uz pārbaudi. tad arī samazinam administratīvo slogu. Attiecīgajiem augiem ir jāparedz certifikācijas līmeni, ņemot vērā reproduktīvo materiālu, lai varētu certificēt augu kvalitāti, tad augo pase, certifikāciju, certifikātu var apvienot. Tad ir arī iespējams uzņēmēji izdod uh, augu pāses, kur saņem šī paša atļaujas, lai varētu to darīt, un to uzrauga komitetā iestāde. Trešais regulas elements. Uzlabot sistēma certifikācijai eksportam. E, pirms eksporta certifikāts, kur izdod dalību valsts kur tiek audzēti pārstrādāti auga augu materiāli, certifikāts, kurā ir visnepieciešamā informācija, lai eksportējošā dalība valsts arī varētu izdot uh, pēc iespējas ātrāk šo fitosanitāro certifikātu eksporta vajadzībām. Domāju, ka šie trīs elementi arī apkopo to, kas ir regulā kādi ir jauninājumi un kā tas uzlabo aizsardzību, tajā pat laikā saglabājot atvērtu tirzniecību. Šajā regulā nav nosacījumi par līdzfinansējumu pasākumiem, kā jau to teicu iepriekš, taču ir viens pāns galvenoteikumos. noteikumos kas groza finanšu regulu un ļauj līdzfinansēt pasākums prioritāriem kaitēkļiem. Tā ir jaunā kaitēkļu uh, kategorija un ļauj kompensēt arī zaudējumus operatoriem esošā regulā aizstāj uh, esošo direktīvu par uh, kaitēkļiem, kaitīgiem organismiem. Pārdoms direktīvu par kartupeļu kaitēkļiem Tas mm, regulē jātiek īstenotai trīs gadus pēc sastāšanās spēkā. Un tad jāpieņem arī sekundāri tiesība akti, lai nodrošinātu regulas atbilstību visam režīmam. Paldies! Činkuja pāri. Liels paldies! Tagad uh, lūdzu uh, vārds nākamajam komisijas pārstāvim. Paldies priekšsādātāji. Merakop kungs ir klāt, bet es uh, tagad izteikšos vispirms par nākamo tēmu. Mani sauc Jānis Karamičus, strādāju Sanko ģenerāldirektorātā. Un es pastāstīšu par augu pavērošanas materiālu Tas ir priekšlikums, kas būtībā aizvieto 12 direktīvas par augu uh, reproduktīvo materiālu. Uh, šī likumdošana ir ļoti svarīga lauksaimniecībai, bet arī pārtikas ķēdei. Augu reproduktīvais materiāls būtībā tas ir jebkurš augs, kas ir domāts citu augu ražošanai. Uh, Tāpēc šajā priekšlikumā ir iekļauts viss, sākot no sēklām līdz uh, jau izaugušiem kokiem. Viss, ko var izmantot kā reproduktīvo materiālu. 12 direktīvas, kas ir aizvietotas, attiecās uz augļiem, dārzeņiem, uh, vīnogulājiem un eh, būtībā nosedz visu reproduktīvā materiāla spektru. Runa ir gan par eh, augu sugām, eh, kas var tikt izmantotas reproduktīviem mērķiem. Un šeit mēs izvirzām visai tāds vienkāršotas pamatprasības reproduktīvajam materiālam. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, tajā ir vairāki jauninājumi salīdzinot ar pašreizējo režīmu. Viens no lielajiem grozījumiem ir tas, ka priekšlikums ir elastīgāks. Tas piedāvā daudz lielākas manevra iespējas profesionālajiem augu ražotājiem un eh, nosaka arī mazāk eh, stingras nelokamas prasības attiecībā uz ģenetisko resursu saglabāšanu un bioloģisko daudzveidību. Mēs šeit runājām par uh, saglabā, šķirņu saglabāšanu. Un uh, šis priekšlikums uh, augu audzētājus arī uh, novirza vairāk uz tādu bioloģiskajā šķautnē, lai viņi domātu arī par uh, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Aptvērums uh, iekļauj arī oficiālās kontroles un iespēju atgūt izmaksas, tad iegūt kompensācijas, lai nodrošinātu vienlīdzīgākus spēles noteikumus. Kad jūs izskatīsiet šo priekšlikumu, uh, jums par to būs arī jābalso, jāņem vērā ka atbildība šajā regulā tiek pārnesta uz operatoriem. Viņi tagad būs atbildīgi par materiāla certifikāciju un um, pie, tā pieejamības nodrošināšanu tirgū. Viņi paši var certificēt materiālu, ja izpilda zināmus noteikumus. Uh, Bet, ja operators neuzskata sevi par kompetentu, ja viņam nav attiecīgo resursu, viņš var griezties kompetentajā iestādē un tā var veikt certifikāciju. Šādā gadījumā kompetentā iestāde oficiāli pāraudzīs certifikācijas procesu. Operators varēs laist tirgū certificēto materiālu materiālu, kas ir pakļauts augstākām prasībām, vai arī standarta materiālu. Bet, lai atspoguļotu pašreizējo praksi, dažas sugas, kas ir ļoti svarīgas pārtikas uh, ķēdei un uh, pārtikas uh, drošumam, tad dažas sugas būs pakļautas obligātajai certifikācijai, lauksaimniecības kultūras piemēram. Šajā priekšlikumā būs arī uzlabotas prasības par marķēšanu, iepakošanu, izsekojamību, par materiāla partijām. Runa ir par tām sugām, kas ir iekļautas jau pašlaik manis pieminētajās 12 direktīvās. Tām sugām, kas nav vēl oficiālajos sarakstos, parasti tie ir dekoratīvie augi, mēs uh, nosakām pamatprasības, piemēram, marķēšanas prasības vai arī eh, šķirnes eh, pieminēšanu uz iepakojuma. Tas palīdzēs patērētājam pieņemt informētu lēmumu un eh, uzlabos patērētāju uzticēšanos tirgumu. Par šķirņu reģistrēšanu. Patērētājam ir svarīga informācija par šķirnēm. Patērētājam svarīgi zināt, vai um, reproduktīvais materiāls nav šajā obligāti certificējamo sugu sarakstā. Tas ir svarīgi uh, lauksaimniekiem un ražotājiem. Viņiem ļoti labi jāzina, kam tiek izmantota konkrēta šķirne. Un jauno šķirņu reģistrēšana būs pakļauta uh, testam, kas ir uh, kas nosaka šķirnes atšķirību no citām šķirnēm - stabilitāti un vienveidību. Mums būs deleģētie tiesību akti, kas to nosaka, un būs arī uh, noteikumi par šķirnes vērtību kultivēšanai un izmantošanai. Būs uh, uh, šāda vērtība uh, lauksaimniecības ziņā un arī ilgtspējības vērtība. Dažos gadījumos mēs noteiksim šo vērtību gan attiecībā uz kultivēšanu, gan uz izmantošanu, jo tas ir svarīgi nozarei. Pārsvarā tas attiecas uz lauksaimniecības kultūrām. Šķīrnes reģistrācija var noteikt, notikt valsts līmenī, Tad ir iespējams vienu reizi pieregistrēt šķirni valsts reģistrā, un pēc tam to var laist tirgū visur Eiropas Savienībā. Bet tagad priešlikumā ir arī vēl otrā iespēja, proti augu audzētājs var šķirni reģistrēt tieši Eiropas Savienības reģistrā, Eiropas Savienības līmenī, ja viņš vēlas šo um, reproduktīvo materiālu tirgot visā Eiropas Savienības tirgū priešlikumā ir vēl daži jauninājumi, piemēram, par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, par ģenetisko resursu uh, konservāciju. Ir arī jauni noteikumi MVU. No aptvēruma ir izslēgta augu ražošana privātajam patēriņam. Uh, Tas nozīmē, ka eh, dārznieks, kas strādā savā, savā piemājas dārziņā, varēs joprojām izmantot jebkuru reproduktīvo materiālu. Eh, materiāli, kas domāti ģenētiskajām bankām un eh, konservēšanas pasākumiem, arī nebūs pakļauti šīm normām. Un uh, būs vienkāršotākas normas uh, tradicionālo uh, sugu reģistrēšanai būs samazinātas arī maksas par šādu vienkāršotu procedūru. Mēs paredzam, ka uh, kultūras, uh, kuru kopējs apjoms ir mazs, var vispār atbrīvot no reģistrēšanas maksām, un MVU, kā arī mikro uzņēmumi, būs atbrīvoti no uh, šķirņu obligātās reģistrēšanas. Deleģētajos aktos mēs pieņemsim arī noteikums par heterogēno materiālu uh, mārketingu. Ja materiāls uh, nenosec vienu konkrētu šķirni, runāt par bioloģisko roža, ražošanu, mēs noteiksim tehniskos standartus šķirnēm un arī Eh, jauktā materiāla izmantošanu, ja šāds sajaukums nepieciešams bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Normas par eh, mežsaimniecības materiālu arī ir iekļautas, jo eh, mēs runājam šeit par augu reproduktīvo materiālu, tātad jāiekļauj arī koki un meža augi. Pašreizējā direktīva uh, par eh, mežsaimniecības reproduktīvo materiālu tāpat drīzumā jāpārskata. Tā ir jāpielāgo Lisabonas līguma standartiem, tāpēc mēs to darām vienā laidā ar citiem priekšlikumiem, lai mazinātu administratīvo slogu. Paldies priekšsēdētāji! Dziękuję panu i proszę o zabranie. Paldies. Nākošais eh, komisijas runātājs eh, tagad uh, viņam došu vārdu, un uh, tas atbilst tai uh, kārtībai, kādu jūs esat izvēlējušies. Paldies, priekšsādātāji! Pastāstīšu par komisijas priekšlikumu jaunajai regulē par dzīvnieku veselību. Mēs esam ļoti nopietni vienkāršojuši dzīvnieku veselības likumdošanu, nosakot vienotu, stabilu satvaru noteikumiem cīņai pret dzīvnieku slimībām. Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst slimības un cīnīties pret slimību izplatīšanos. Runa ir par slimībām, kas uh, izplatās starp dzīvniekiem vai var tikt nodotas no dzīvnieka cilvēkam. Preventīvās kontroles ir nepieciešamas arī, lai varētu brīvi pārvietot dzīvniekus un dzīvnieku izsasmes produktus Eiropas Savienībā. Uh, Mēs runājam arī par importiem Eiropas Savienībā. Prasības, kas pašlaik pastāv, ir atrodami 40 dažādajos tiesību aktos. Šie likumdošanas akti tiks tagad aizvietoti ar vienu vienotu regulu. Un to Uh, papildinās deleģētie un īstenošanas tiesību akti atbilstoši Lisabonas līgumiem. Te būs gan īstenošanas pasākumi, gan nebūtiskie elementi. Jaunais priekšlikums tātad vienkāršo pašreizējo juridisko satvaru. Priekšlikums balstās uz uh, iegūto pieredzi īstenojot pašreizējo likumdošanu dzīvnieku veselības jomā mēs uh, uh, īstenojam ar to 2007. gada dzīvnieku veselības stratēģiju, kuras moto bija novērst ir labāk nekā ārstēt. Jaunajā regulā būs runa ne tikai par dzīvniekiem, kas ir domāti uh, gaļas iegūšanai, bet runa būs arī par savaļas dzīvniekiem un lolojumu dzīvniekiem. Ir uh, atrunāti arī eh, veterināra medicīnas produkti, bet un svarīgākās izmaiņas ir šādas. Tas attiecās uz uh, slimību kategorijām un preventīviem pasākumiem. Mēs izverzām kritērijus, lai izlemtu, vai kāda slimība ir ļoti svarīga Eiropas Savienības līmenī. Šie kritēriji būs tagad skaidrāki, caurskatāmāki un balstīti uz reālo risku. Jaunajā satvarā būs arī juridiskie noteikumi kopējai rīcībai, preventīvajiem pasākumiem. Mēs uzlabosim bioloģisko drošību un uh, ciešāku uzraudzību slimību uzliesmojumiem. Pērēdzam uh, vienveidīgu vakcinēšanas eh, metodi un nodrošināsim arī saskaņošanu ar starptiskiem standartiem, ko nosaka eh, Pasaules dzīvnieku veselības organizācija. Līdzīgi pārtikas likumdošanai arī šeit mēs ieviešam pamatprasības eh, dzīvnieku izlasmes produktiem, kas paredzēti eksportam ārpus Eiropas Savienības. Mēs uzskatām, ka šis jaunais likums, šī jaunā regula atbalstīs Eiropas Savienības eksportus. Ir iekļau, iekļauti arī vairāki elastības elementi, lai ļautu dalību valstīm pielāgoties vietējiem apstākļiem, novēršot un kontrolējot slimību izplatīšanos. Bet, protams, vai mēs vēlamies arī eh, iekšējo vienoto tirgu eh, dzīvnieku izlasmes produktiem. Šis jauns priešlikums eh, nav nekāda revolūcija. Tas attīsta tālāk jau esošo dzīvnieku veselības sistēmu Eiropas Savienībā. Paldies! Prošu, Jā, paldies! Tagad nākošais komisijas pārstāvis. Jūs noteikti esat jau vienojušies par kārtību, kā uzstāties. Paldies, priekšsētāji. Es prezentēšu ceturto priekšlikumu pakotnē par oficiālajām kontrolēm. Tās ir tādas aktivitātes, kuras īsteno dalību valsts kompetentās iestādes. Tik izstrādāti plāni, lai pārbaudītu atbilstību uh, pārtikas ķēdes noteikumiem. Mēs regulas nosaukumā minām oficiālās kontrols, kā tas jau tagad ir 82.2004 regulā. Un arī šajā regulā mēs runājam par dažādām aktivitātēm, kas attiec uz analīzes kontrolēm, testiem un tā tālāk. Esošie noteikumi, kā jau teicu, galvenokārt tiek atrunāti 82.2004 regulā. Tas attiecas uz uh, atbilstību dzīvnieku veselības labturības un arī uh, dzīvnieku uh, bārības un cilvēku pārtiks drošībai. Noteikumi ir arī jāatrunā garantijas un prasības kompetentām iestādēm, lai varētu nodrošināt viņu darbību uh, neatkarību, objektivitāti, kontroļa efektivitāti un arī jaunākos zinātnes, ko datu izmantošanu tam līdzīgi. Tiesībā aktā ir arī noteikumi par iestādes darba caurspīdīgumu, inspekcijām, robežu kontrolēm un galvenokārt arī par kontroļu finansēšanu. Galvenās izmaiņas jaunākajā priekšlikumā. Pirmās lielās izmaiņas ir darbības jomas paplašināšana. Kā es teicu, ir vairākas nozars, uz ko attiec 82.2004 regula, jo īpaši augu veselība, reproduktīvie materiāli. Šie no, nozaris nav iekļauts. Tas nozīmē, ka kompetentās iestādes nestrādā atbilstīgi regulē 82.2004 pārbaudot. Uh, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu atbilstību. Tātad pirmās lielās izmaiņas ir tieši šādas. Jaunajā regulā par oficiālajām kontrolēm ir iekļauts visi tiesību akti, kas uh, ir uh, pārtiks ķēdes tiesību aktos, tā skaitā arī uh, augu veselība, augu reproduktīvais materiāls un arī uh, Dažas nozars, kas tiek apskatītas citos uh, tiesību aktos, tiek iekļauti jaunajā regulā. Tas, piemēram, attiecas uz pēdažu pesticīdiem un noteikumu, kas attiecas uz augaisardzības produktiem. Noteikumi arī par veterinārijām medicīnas uh, produktiem. Viss tiks iekļauts vienā regulā un tādēļ tika atsaukti daži citi tiesību akti. Saglabājam galveno fundamentālo principu par to, ka kompetentām iestādēm ir jāorganizē savus pārbaužu kontrolas aktivitātes balstoties uz risku, ņemot vērā uh, Uh, operatora atbilstības vēsturi, dažādus objektīvos specifiskos riskus, uh, veicot arī uh, operatoru veiktās pārbaudas un risks, kas tur ir konstatēts, kas ir jauns. Papildus šāda veida kontrolēm, kas ir iekļauts tiks iekļauts daudz gadu kontrols uh, plānā, kas jāsādē katrai komitētai iestādē dalību valstīm arī nāksies šajos plānos iekļaut arī pretkrāpniecības kontrols, lai papla, papildinātu atbilstības kontroles ar likumdošanu papildināt arī inspekcijas aktivitātēm, kuru mērķis ir uh, identificēt apzinātus pārkāpumus, ko mēs saucam par krāpniecību. Visas kontrolas tātad būs, uh, kā līdz šim iepriekš nepaziņotas, arī tā skaitā kontrolas, kas attiecas uz pārkāpumu konstatēšanu. Esam apkopojuši visus nozaru noteikumus par kontrolēm un uh, atsaucam citus uh, tiesību aktus, kas tagad atrunā komitēto iestāžu darbības. Mēs arī paredzam regulā vairākus noteikumus, kas ļauj pieņemt deleģētos aktus, nodrošināt tādējādi, lai principi un galvenie noteikumi, kas ir minēti jaunajos oficiālajā kontrols regulā, varētu tikt pielāgoti specifiskām dažādu nozaru vajadzībām. Jaunajā priekšlikumā paredzēts pilnvērs, lai varētu pieņemt specifiskus kontrols pasākumus, piemēram, veicot kontrols eh, gaļas nozarē vai eh, dzīvnieku labturībā, ģēmo un tam līdzīgi. Ir vairākas joms, kur mēs uzskatām, ka būs nepieciešams pielāgot šos noteikums dažādām eh, nozarēm. Viena no šīm pilnvarām attiecas uz jauno kontrolu prasību pieņemšanu jaunu risku gadījumā. Riski, kas rodas mm, ņemot vērā jaunas patēriņu vai ražošanas tendences. Šeit regula neatrunā kādas specifiskas kontrolas prasības. Šeit ir paredzēta pilnvara to pielāgot ar deleģēto aktu. Vēl viens svarīga nodaļa kontrolas regulā ir nodaļa par administratīvo palīdzību un sadarbību. Viena no grūtībām stīpri e, īstenojot lauksainiecības pārtiks ķēdes noteikums visā Eiropas Savienībā ir tāda, ka kompetentās iestādes neizmanto pilnībā viņām paredzētās iespējas sastrādāties ar kolēģiem e, citās valstīs, pārobežā šīs priekšlikums vēl stiprināt administratīvo palīdzību. Eh, visos gadījumos, kur ir nepieciešams īstenot šīs noteikums pārobežā. Un tas attiecas uz visa veida pārkāpumiem, arī krāpniecības gadījumā. Šajā priekšlikumā būs stingri termiņi, pienākums atbildēt un uzlabosim eh, nosacījumus, eh, rīkus, ar kuru starpniecību komisija var koordinēt šo pārobežu administratīvo palīdzību. kontrols sistēmas rīcībā esošie rīki, tātad komisijas un komitētās iestādes rokā ļaus integrēt arī dažādas informācijas tehnoloģiju rīkus, kā, kurus pašlaik izmanto dalībvalsts komitētās iestādes un komisija, lai strādātu kopā. Viens no zināmākajiem ir šīs, šī ātrā brīdināšanas sistēma dzīvnieku pār, un cilvēku pārtikai, un tad ir jauna tehnoloģija, ir fīti izsakošanas sistēma un tam līdzīgi. Tas viss tiks integrēts, un tādējā tiks izskaust dublēšanās. Runājot par īstenošanas rīkiem, par to jau minēja kolēģi būs arī jauna prasība par sodiem, gadījumā tiek konstatēta apzināta, apzināta pārkāpuma krāpniecība. Ir izstādāta nosacījuma par uh, uh, sankcijām, ir finanšu sankcijām, ja tiek konstatēta uh, apzināts pārkāpums, uh, tiek paredzēta tāda finanšu summa. Uh, lai varētu tad, tad atgūt uh, pēļņu, kas tiek uh, gūta pārkāpuma rezultātā. Līdz ar to šī šādā finanšu sankcijām vajadzētu būt efektīvām. Liels jauninājums dažādu kontroļu integrāciju uz robežām, to par tā saucamajiem regulētiem produktiem. Visi šie kontrolas pasākumi tiek iekļaut vienā sistēmā ar vienotām uh, ieviešanas uh, vietām, uh, punktiem un sistēmām. Tātad uh, pārbaud, kas attiecas uz veterināriem produktiem, augu produktiem un pārbaude uz. Um, pārtikas, nav dzīvnieku izcelsmes. Viss šīs kontrols sistēmas būs tagad vienā sistēmā, lai operatori varēs uh, strādāt ar vienu kontrolas uh, mehānismu. Lai kāda arī būtu produkts, kas tiek pārbaudīts uz robežām. Tālāk vēl viena nodaļa, kas varbūt ir pievērsusies lielāko uh, uzmanība ir oficiālo kontroļu finansēšana. Arī tur ir izmaiņas. Situācija pašlaik ir tāda, ka daži pārtiks ķēdes segmenti bā, maksā par uh, uh, komitēto iestāžu veiktajām kontrolēm piemēram, uh, lopu kautu maksās par uh, veterināro iestāžu veiktajām kontrolēm uh, attiecīgajā kautuvē. Uh, Tas neatiec uz citiem pārtikas operatoriem, tas attiec tikai uz dažiem zivju pārtiks, eh, zivju piennozarē, piemēram. Jaunajā priekšlikumā tiek apstiprināts pienākums dalību valstīm atbilstīgi finansēt kontrolas aktivitātes, jāparedz adekvāti resursi, lai varētu īstenot likumdošanu. došanu arī tiek prasīts obligātas nodevas. Šīs obligātās nodevas, kas tiek iekasēts no visiem operatoriem, kas tiek oficiāli kontrolēti. Visas nozars tādējā tiks nosekts, līdz ar to nebūs diskriminācijas, kādas ir, kāda ir pašlaiks ar dažādām nozarēm. Tad bet ir ļoti svarīgs izņēmums ir mikrouzņēmumi. Mikrouzņēmumi, protams, tiks pārbaudīti kā jebkurš cits uzņēmums, ņemot vērā riskus un tam līdzīgi, bet viņiem nebūs jāmaksā par šīm kontrolēm un pārbaudēm. Tas nenozīmē, ka visas uh, izmaksas uh, tiks sektas. Uh, Cita vieta ir arī noteikumi nepārslogot uh, citus uzņēmumus šajā finansēšanā. Kopumā uh, obligāto nodevu uh, ap, aptērums tiks uh, paplašināts. Nodevas ir jāiekasē tā, lai varētu nosekt oficiālo kontroļu izmaksas pārtiks uzņēmumiem būs jāmaksā, bet viņi arī iegūs no piedāvātajām izmaiņām. Priekšlikums stiprina uzlabo cā, sistēmas caurspīdīgumu. Pārtiks biznesa uzņēmumi būs jākonsultē par to, kādā veidā tiks iekasēts eh, nodevs. Priekšlikumā paredzēts vairākas iespējas. Tad arī šiem uzņēmumiem būs piekļuvi informācijai par to, kā uh, lemj par šo nodevu apmēru un kā arī sektori savā starpā sādāla šīs nodevas. Arī pārtiks uzņēmumiem būs tiesības piekļūt informācijai par uh, Eh, nosacījumiem, kādi ir eh, jāīsteno kompletām iestādēm, lai eh, iekasētā nauda tiktu efektīvi izlietota, pārdalīta. Šis ļoti, šī ļoti svarīga caurspīdīguma prasība. Ir arī uzņēmumi redzēt, kā šī nav tiek iekasēta un kā viņa tā tiek iztērēta. Par caurspīdīgumu plašāk runājot Tas netiec tikai uz metodēm, lai varētu finansēt kontroles, bet kopumā, lai varētu arī pilsoņi un patērētāji labāk varētu tikt informēti par to, ka komunitās iestādes īsteno savu pienākumu eh, veikt kontrols pārtiks ķēdē priekšlikums, arī stiprina tādējādi caurspīdīguma uh, prasības konkrētām iestādēm ir regulāri jāpublicē informācija par oficiālām kontrolas aktivitātēm, jāpublicē rezultāti, par, jāpublicē informācija par neatbilstībām, par pieņemtajām uh, rīcībām, sodiem. Papildus arī šiem publicēšanas pienākumam kompetentās iestādes arī varēs vienkāršāk izplatīt informāciju par apcelo kontroļu rezultātiem, arī par katru operatoru atsevišķi un arī uh, eh, kāds garantijas tiek saņemts no šī operatora un arī vieglāk varēs uh, uh, izmantot schēmas, kas sniedz pilsoņiem patērētājiem piekļuvi eh, kontroļu rezultātiem, lai viņi var arī redzēt kā restorāns, maz tirgotājs, uh, mm, arī ir ticis pārbaudīts, kādi rezultāti, un tad viņi arī pieņem uh, gudrāk savu patērētāju patērēšanas lēmumu. Tas ir vispaldies. Bardzo dziękuję jeszcze. Liels paldies. Un tagad uh, vēlreiz izsapkopojums. Just, just one... Jā, burtiski pāris vārdos priekšsādātāji. Jūs redzat, ka šie četri priekšlikumi veido milzīgu kopējo paketi. Mēs pilnībā esam pārskatījuši lauksaimniecības un pārtikas likumdošanu. Mēs atsauksim vairāk, nu, aptuveni 80 esošos likumdošanas aktus un sakumbinēsim uh, visu šo informāciju četros atlikušajos likumdošanas aktos. Protams, uh, būs arī finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības puses. Piektais priekšlikums, kas vēl nav sagatavots, tas ir, tas nav pieņemts, bet tas tiks pieņemts nākamas nedēļas beigās Tā kā uz nākamas nedēļas beigām visa pakete būs jau pilnveidota un jūs varēsiet iegūt pilnīgu pārskatu par to, kā tiks pārveidota lauksaimniecības un pārtikas nozare. Gribētu uzsvērt, ka komisija 13. jūnijā organizē konferenci kurā var visi piedalīties. Uh, arī jūs esat laipni lūgti piedalīties, un mēs šajā konferencē detalizēti izskaidrosim visus piecus priekšlikumus. Paldies! Oczywiście było, było to podsumowanie prezentacji. Tas bija tāds eh, ļoti skaidrs eh, apkopojums visam teiktajam. Un jūs teiktais bija ļoti detalizēts un ar ļoti izsmeļošu saturu. Liels paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem! Mm, atvainojos, ka nevarēju uzrunāt jūs uzvārdos, bet man nebija iesniegts saraksts. Septiņi deputāti ir pieteikušies diskusijām, un pirmā runātāja būs Jēglis Konze. Būtu ļoti labi, ja jūs no aptuveni trīs minūtes varētu uzstāties. Uh, Tad, kad beigsies jūsu runas laiks, es jums uh, norādīšu uz to. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Un tomēr es nedomāju, ka īsti pareizi deputātiem ir ļoti maz laika palicis, lai diskutētu. Un uh, tajā pašā laikā uh, ļoti detalizēti un ilgi runājuši komisijas pārstāvi. Es domāju, ka mēs tagad, nu, diskutējam burtiski par visām tēmām jo es gribētu runāt par eh, dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku eh, labturību un eh, atvainojos par to, ka tūlīt pat celšos kājasniešu prom, jo neesmu vienkārši reiķinājusies, ka diskusijas būs tik ilgas. Sākumā gribu teikt paldies un teikt, ka mēs ļoti ilgi esam gaidījuši šos priekšlikumus bet gribu arī ļoti skaidri teikt sekojošo. Jau no sākot ar pirmo teikumu līdz pēdējiem tika runāts par reformu, un es visiem gribu uh, teikt šeit, pilsoņiem pietiek visu laiku uh, saskarties ar reformām, viņi grib uzlabojumus, vienkāršošanu. Arī par to tika runāts, ka tā tas ir, bet ja es atkal paraugos uz visu šo pakotni kopumā, tad, nu, cerams, ka būs vienkāršošana un uzlabojumi. Bet, nu, vienk par vienkāršošanu dzirdēju līdz šim ļoti maz ko. Kopumā, un es gribu to arī, protams, uzsvērt, ka e, ir svarīgi lietas apkopāt, it īpaši uh, dzīvnieku aizsardzības un uh, dzīvnieku veselības labturības jautājumos mēs esam prasījuši vecos priekšlikumus. Uh, aktualizēt. Tas ir nozīmīgi. Ir svarīgi cīnīties pret uh, dzīvnieku slimnībām, pret uh, slimības pārnešanu no dzīvnieku uz dzīvnieku un uz cilvēku, kā mēs Eiropā rīkojamies. Vairākas reizes tika runāts par dzīvnieku ieviešanu un dzīvnieku izcelsmes uh, produktu ieviešanu. Um, neko nedzirdēju par uh, E, eksportu un arī transportu. Īsti tika runāts par transportu, bet arī ļoti piesardzīgi. Un tas būs tāds ļoti sarežģīts punkts diskusijās. Tika runāts e, par to, ka priekšlikumiem ir jābūt e, pie visā es tirgu vienotiem, bet mēs nedrīkstam arī ražošanu un reģionālo ražošanu aizmirst. Mēs visi gribam, lai būtu reģionālā ražošana un gribam šo reģionālo ietvaru mūsu produktiem. Un ne tikai Eiropā viens un tos pašus standarts. Līdzīgi standarts, jā, līdzīgi standarti ir iespējami iekšē tirgo. Ar lielu nepacietību gaidu uh, šo uh, tiesiskā ietvara risinājumu un kā tas uh, tiks uh, formulēts runājot par kontroli. Ja mēs runājam par lauksaimniecību un sabiedrību, tad uh, runājam arī par to, ka arī patērētājs uh, tiek ietverts un visus punktus mums jāievēro vienā un tajā pašā apjomā un nedrīkst lauksaimniecību likt uh, pie soda, pie soda vietas, ja mēs runājam par iepriekšējām programmām, tad tas nav saistīts ar lauksaimniecību un iepriekšējām problēmām. Tas ir saistīts ar citiem līmeņiem un uh, citām līnijām. Atpazīstamība ir ļoti nozīmīgs jautājums, es a, tam piekrītu. Bet lauksaimnieku mums jāvērtē kā a, mūsu alianses dalībnieku, mūsu sabiedroto un ne tikai jaunas reformas sākt, bet gan uzlabot to, kas ir. Paldies! Paldies! Tagad nākošais runātājs būs Tarabēlas kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribu teikt paldies arī komisijas pārstāvjiem par uh, to, kas tika runāts. Ir trīs ļoti būtiski darba kārtības uh, skarti, un tai jābūt lielai, uzkla, nu, lielai diskusijai, ir nepieciešama uzklausīšana, tāpat kā komisijas pārstāvi uh, teica, vairāk nekā 80 dažādu dokumentu, kas tiks aptverti četros dokumentos. Un, uh, Mēs runājam arī par augu materiālu, naugu reprodukciju un pavairošanu. Tajā tiks apkopotas 12 uh, direktīvas no 68. gada direktīvām sākot. Un tas ir daudz, un tas ir ļoti būtiski, jo mēs konstatējam ļoti dažādas liekas, bet 75% no biodaudzveidības dažādās uh, jomās ir pazuduši 50 pēdējo gadu laikā. To nedrīkst uh, ignorēt Desmit lieli uh, uzņēmumi uh, pasaules līmenī praktiski uh, ražo trīs ceturdaļas no visām izmantotajām sēklām un uh, sākumā jākonstatē, ka ir uh, jāaizsargā mūs, uh, ir jāaizsargā daudzveidība vairāk nekā jebkad. Esmu nobežījies par to, ka nu, ir dažādi elastīgumi un, un un izmaiņ, eh, izmaiņas, eh, nu, piemēram, reģistrēšanas jautājumos. Eh, jo salīdzinot ar jautājumu, ko uzdevu pagājušā gada jūlijā par procedūru attiecībā uz sēklu o, certificēšanu un dažādiem sēklām, kuras, piemēram, izmanto piemērs dārviņos, nu, es atbalstu sabiedrības kokopeli. Uh, sabiedrības darbinieki Nansī tiesa viņus uh, sotīja. Un tagad uh, tiek skatīts jautājums tālāk. Jautājums ir par sēklu izmantošanu, kas nav oficiālos katalogos. Jā, šī procedūra, un par to mēs runājam, bet man liekas, ka šī procedūra aizvien vēl šodien ir ļoti smaga. 580 dažādu augu uh, sugu ir, un četrus gadus jau tiek Eiropas dažādās institūcijās prasīts to certificēt. Nu jā, atbrīvojas no tā, lai, nu, kā Ieglis kundze teica, svētdienas dārziņu izmantotāji un mazie ražotāji, kas negrib, būs atka, negrib būt atkarīgi no lieliem ražotājiem, tie nav tie, kas apdraud pilsoņu veselību nākotnē. Es gribu teikt, ka ir eh, jāļauj sev eh, šo jauno regulējumu izmantot. Un tagad eh, vēršos pie agri ģenerāldirektāra Strasbūrā pagājušajā nedēļā balsojam par monstru rezolūciju, kas atver sarunas ar ASV nu, liela zona uh, brīvā uh, preču apmaiņa uh, Eiropā, ASV. Es negribu teikt, ka nu, nevajag uh, vest sarunas ar citiem aktēriem, bet tas veids, kā šī, uh, prat, šī rezolūcija, rezolūcija tika pieņemta, nozīmē nu, to, ka DigiTrad to uh, izmantos darbā. Un es gribu vērsties pie DigiAgri, jo tur nav nekāda aizsardzības mehānisma iestrādāta. Mēs, uh, runājam par kultūras daudzveidību, bet neesam pietiekami daudz runājuši par aizsardzību, kāda ir nepieciešama. Nitrāti, pesticīdi, viss tas, par ko ir runāts rīč direktīvā par ķīmiskām molekulām, kas ir ļoti bīstams. Un ja to nerunājam, un ja ir tādas bīstamās vielas, kas ir apusai atzīts, tad par to jārunā, jo tas ir bīstami. Komisija uh, to ir atzinusi, nu varbūt, ka ne jūs, bet uh, nākotnes lauksaimniecības komisārs par to runās. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi, un šeit gribu vēlreiz uz kontroli atsaukties. Jo, ja mēs uh, runājam par uh, kontroli un šo kontrols uh, mašinēriju, apes teoriju, ja mēs runājam par apusēju atzīšanu, tad nu, šīs kontrolas nebūs uh, nekam derības. Un kā jau teicu, ka mēs esam balsojuši par monstru, mēs esam naivi amerikāņi ir pragmatiski aizstāv viņu biznesu, un mēs atveram mūsu vārtus un atsakamies no noteikumiem. Nodosim šos noteikumus, jo iespējams, ka apusēja atzīšana būs ļoti ļauna Eiropas lauksaimniecības sektoram. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies! Paulsens kundze un pēc tam Hoislinkungs. Tack, herr ordförande, och tack till kommissionens tjänstemän för en bra begynnelse på den här långa... Priekšsēdētāji kungs, paldies, paldies jums, paldies komisijai par eh, šo prezentāciju šajā ļoti sarežģītajā procesā, kas mūs sagaida. Es biju referente pirms desmit gadiem. Uh, par kontrolas mehānismiem un varu teikt, ka esmu ļoti uzmanīgi sekojusi šī uh, jautājuma risināšanai desmit gadu laikā. Ir divi jautājumi, par uh, kuriem gribu runāt un uzsvērt diskusijās ar uh, referentu. Pirmais jautājums ir risku analīze um, realitāte ir tāda, ka šī analīze ļoti slikti darbojas. Un kādēļ? Tādēļ, ka lielākā daļa to, kas ir atbildīgi par kontrolēm, visi tādās ļoti bīstamās kategorijās um, ievieto. Uh, un tas uh, rada ļoti lielu birokrātisko patēriņu un slogu uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Otrs jautājums. tiesību sistēma, šo nodošanas eh, tiesību sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta MVU. Um, Un tas ir viens no ies, eh, eh, iemesliem, kādēļ vairs nav mazo lopkalu tuvju Eiropā. Tas savukārt ir saistīts ar to, ka dzīvu, dzīvnieku transportēšana kļūst pārāk ilga. Tātad mums ir jāmēģina tādu koherentu pieeju. Uh, rast. Es būšu referente eh, dzīvnieku labturības eh, ziņojumam. Eh, tas ir jautājums, ko es ļoti labi pārzinu. Nu, varbūt ne tikai par tehniskajiem jautājumiem neesmu vēl pilnīgi viss izlasījusi, bet brīvā apmaiņa un arī vienošanās ar ASV iekšējais tirgus un daudz citu jautājumu. Pati esmu no liberāļiem, Es esmu pārliecināta, ka apmaiņas brīvība ir ļoti nozīmīga, bet es negribu, protams, šo brīvo apmaiņu attiecībā uz slimībām. Tātad, kur tad ir šis sabalansētības punkts? No vienas puses mums ir jāaizsargā mūsu pašus pret tiem riskiem, ar kuriem saskaramies, un no otras puses ir uh, apmaiņas brīvība. Tātad es zinu šo saistību starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un uh, cilvēka veselību, un esmu ļoti, ļoti norūpējusies par antibiotiku rezistenci. Arī šeit ir tāda saikne, par kuru būtu jārunā. Un tas, ko es lūdzu uh, diskusijās, tad, kad diskutēsim par detaļām, tas ir atbilst uh, tam, kā pārtikas uh, ķēdē ir, nu, tādi loģiskie uh, turpinājumu un saites mēs nedrīkstam tikai detaļas skatīt, mums ir nepieciešams kopējs redzējums, un pēc tam varam um, nu, diskutēt par detaļām. Paldies! Nākošais runātājs Martins Hoislings. Okay. Priekšsēdētājkungs, jā, nu, protams, ir grūti pēc šiem komisijas garajiem monologiem trīs minūtēs atbildēt uz četriem nopietniem ziņojumiem. Tas ir neiespējami. Nu, vai nu tad mums būtu tas jādiskutē atsevišķi, vai arī atsevišķus ziņojums atsevišķās sēdēs, nu, jo, nu, tagad praktiski, nu, jāierobežo diskusijas ar tikai vienu jautājumu. Runāšu par sēklām, jo, manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem ziņojumiem un noteikti arī tāds, kurā būs ļoti liela kritika attiecībā uz iesniegtiem do dokumentiem. Jā, komisija ir mainījusi nostāju, tas ir pareizi, bet jāpaskaidro, kādēļ nu, pēkšņi ir uh, robežas desmit darbinieku vai divu miljonu ap, uh, darījuma apjoms, uh, un pārējie tad ir, nu, kā lai saka, globālie spēlētāji. Kā šis, uh, šīs robežas ir noteikts? Uh, kādēļ divi miljoni ir noteikti kā robeža. Un tad tas jautājums, kas tad ir tāda niša un cik tālu tad šajā nišā un uz kurien var gustēties tikai reģionā var pārdot savus preces vai arī neizmantot savus preces globālajā tirgu. Nu, nav īsti skaidrs šis jautājums, jo komisija ļoti daudz ko tad kā deleģēto aktu risinājumu piedāvā, tas ir jauki, bet tas mums nepalīdz attiecībā uz to, kur komisija vēlas doties. Un viens punkts ir šī centrālā kritika. Kā komisija reaģē uz to, ka pēdējo gadu laikā ir uh, ļoti samazinājusies, uh, samazinājies uh, šķirņu daudzums un arī sēklaražotāju apjo daudzums? nu, mums ir jāstrādā atbilstoši realitātei. Ne jau visu var centralizēt un centrāli atrisināt. Mums ir jāiet virzienā uz daudzveidību, un šo aspektu pilnībā neesmu dzirdējis. Lieli uzņēmumi ir aktīvi tirgu un atņem lauksaimniekam daļu brīvības izvēlēties. Neiet runa tikai par bioloģisko lauksaimniecību. Uh, Runa iet par daudziem reģionāliem eh, šķirņu veidiem un galu galā tiem nevajadzētu atrasties eh, sēklu bankās. Man liekas, ka tas ir tiešām fatāli, ka dažas šķirnes tiek eh, tālāk audzētas un citas Špitsbergenā bunkarā noteikti. Tā jau tas nebija domāts. Tie ģenētiski resursi, kas ir jāizmanto, kas praksē ir jāizmanto, un tādēļ es nesaprotu, kādēļ uh, tiek runāts par to, ka uh, šajās uh, uzglabāšanas bankās ir noteikti sēklas. Uh. Jautājums, par ko es esmu satraucies, ir sakojoši. Kā novērst to, ka dārzeņu uh, jomā ir ļoti liela atšķirīga un aizvien vairāk šķirņu, kas ir hibrīdu šķirnes. Mēs izmantojam šīs uh, iespējas, bet esmu ļoti kritisks, jo arī patērētājiem tiek atņemta daudzveidības uh, iespēja, un komisija neko par to nesaka. Iespējams, ka komisija ir labi domājusi un saka, jā, mēs to apvienojam, un daudzas eh, regulas tad, nu, tiek apkopotas un ir nelielas, bet, nu, vienalga šis jautājums ir jāuzdod. Uh, vai centralizācijā nesamazināsies daudzveidība. Par to arī kritiski tiek runāts. Un jūs arī redzat, cik ļoti kritiski izsakās sabiedrība arī par šo Eiropas risinājumu. dažkārt dalībvalstīs ir saprātīgi risinājumi. Man nav nekas pretī pret to, ka Eiropas tiesības tiek harmonizētas, bet man ir kas pretī pret šo centralizāciju, jo reģionālā daudzveidība vienmēr pēc tam samazinās. Paldies! Dziękuję bardzo. Ja chcę... Liels paldies! Es no savas puses gribu teikt tikai, ka pašlaik mēs esam visas procedūras sākumā, un mums būs vairākas iespējas šo tēmu pārunāt. Uh, Raimarsas kundze, paldies! Jā, centīšos izteikties īs, īsi. Par augu kaitēkļiem. Līdz šim sistēma bijusi tāda, ka ja bija kaut kāda invazīva kaitēkļu suga, tad tie uzņēmumi, kas par to ziņoja, uh, bija arī tie, kas tika sodīti, jo viņiem bija jācieš uh, ekonomiski. Es domāju, ka vajadzētu rīkoties tieši pretēji, ja ir uzņēmumi, kas savlaicīgi ziņo par kaitēkļa parādīšanos un tā aizskavē kaitēkļa izplatību, tie būtu tieši jāapbalvo, nevis jāsoda par augureproduktīvo materiālu. Uh, mežsaimniecības jomā ir pavisam cita pavairošanas sistēma nekā citur lauksaimniecībā, un vajadzētu varbūt parūpēties par to, lai tiktu reģionālā veidā iegūts materiāls un audzētavās pavairots. At pašlaik tad, um, vai, vai ir iespējams to saskaņot ar vispārējo pavairošanas stratēģiju? Uh, manuprāt, stiprāk būtu jāizceļ mežsaimniecības specifika. Un tad uh, par dzīvnieku veselību. Protams, mums ir jāaizsargājas pret uh, dzi dzīvnieku slimību epidēmijām, bet, piemēram, slimības, ko pārnesā uh, odi, kā šmalmbeka vīrus, šāda slimība skaitē visai nozarei, un mēs nevaram jau atturēt odus no pārvietošanās. Viņi uh, Uh, var notikt ar vilcieniem, ar uh, lidmašīnām arī citur pasaulē, bet mums nevajadzētu pieļaut, ka tikai daži lauksaimnieki nes visu šo uh, finansiālo slogu un par kontroļu sistēmām. Jāsaprot, ka dalību valstis ir dažādi organizētas, ir centralizētas dalību valstis, ir federālās dalību valstis un kontrolas sistēmas funkcionē dažādi. Uh, Tāpēc nevajadzētu vienu risinājumu uzvelt visiem. Mums vajadzētu ļaut pielāgot kontrolas sistēmas vietējiem apstākļiem. Tad jūs pieminējāt, ka kontroļu izmaksas ir jāatgūst ar maksu noteikšanu, bet mums vajadzētu parūpēties par to, lai šīs maksas netiktu nodotas tālāk patērētājam. Līdz šim bija tā, ka tas mazākais un vājākais Uh, ķēdes posms bija tas, kas cietis visvairāk. Tad, uh, principā, teiksim, ja lopkautuvē jāmaksā uh, kaut kāda nodeva, tad tā nodot to tālāk lauksaimniekiem, kas atved savus dzīvniekus. Un mums jāparūpējas par to, lai pārtikas ķēde objektīvāk sadalītu izmaksas. Citādāk mēs visu problēmu tikai sāsināsim. Ļoti jauki, ka jūs ielūdzat mūsu savu konferenci, bet, ja es pareizi sapratu, tad tas ir Strasbūras uh, sesijas nedēļā, un uh, deputātiem būs pagrūti uh, apvienot mūsu uh, mandātā noteikto darbību ar piedalīšanos konferencē. Bet varbūt jūs varētu paturēt prātā, ka mēs nevaram plenāru sēdes nedēļā uh, būt Briselē. Uh, Un varbūt nevajadzētu tik svarīgus jautājumus pārunāt bez mums. Par prezentāciju. Jā, protams, labi, ka jūs to prezen visu prezentējāt tik detalizēti. Detaļas ir svarīgas, bet žēl, ka mums šodien ir tik maz laika visu pārunāt. Es tiešām ceru, ka mums būs citas iespējas izrunāt šo paketi. Paldies! Tā, Paldies! Jā, tiešām mums būs vēl. Uh, iespējas par to parunāt. Silvestris kungs. Sī, grazie, prezidente, grā... Paldies. Ah, okay. Priekšstātais pārtrauc vispirms Silvestris kungs. Grazie, grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es vēlos no savas puses paust uh, pateicību par šo ideju, par četru priekšlikumu pakotni. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu konsolidēt uh, Eiropas uh, pārtiks uh, ķēdi. Vēlos arī pilnībā piekrist uh, nepieciešamībai uh, vienā tiesību aktā, jo īpaši šeit runāja par veģi, augu reproduktīvo materiālu apkopotos tiesību aktus, kas tagad ir 12 dažādās direktīvās. Līdz ar to mēs padarām normas skaidrāk, samazinām birokrātiju. Jautājums ir, kā mēs to visu risinām? Šīs ir teksts, kur ir nepieciešams rast uh, spēcīgus līdzsvaru pu punktus. Es varu piekrīst uh, arī Tarabela kunga sacītajam, viņa komentāriem. Šeit ir ļoti daudz svarīgi jautājumi. Ir nepieciešams uh, uh rast līdzsvars ar dažādajām vajadzībām, prasībām. Izsekojumības uh, prasība ir absolūti fundamentāla. Tas ir dokumenta galvenais princips, arī princips. Uh, rīkoties preventīvi, tad arī nepieciešamība paredzēt eventuāls riskus. Izsakojamība ir absolūti fundamentāla. Uh, arī par materiālu harmonizēšanu, stabilitāti, nepieciešami nodrošināt kontroli izsekojumību attiecībā uz uh, uh, jauno ogošķirņu komercializāciju. Tajā pat laikā ir nepieciešams arī garantēt, lai mazajiem uzņēmiem, mazajiem uh, selekcionāriem, uh, lai tas nekļūtu par šķērsli viņu aktivitātēm. Lai Tajā pat laikā tas arī nepalielina izmaksas birokrātī. Tad arī šeit ir eh, ļoti būtiski to nodrošināt. Es domāju, ka šīs darbs būs ļoti sarežģīts, un, bet mums ir jādarās pie kopīgiem mērķiem, garantē drošību, garantē ja rīkoties preventīvi, nodrošināt skaidrāku uh, normatīvo ietvaru, mazināt birokrātiju, taču šis darbs galvenokārt ir jāvēlta tam, lai rastu līdzsvaru punktu, līdzsvaru, kur arī tad mums ir jāsadarbos ar parlamentu komisiju. Šī līdzsvera punkti, kas nodrošina lielo ražotāju aktivitātes un kas atbalsta nozari, bet tajā pat laikā nevajadzētu arī nosodīt tādējādi radīt šķēršļus mazajiem ražotājiem. Tika runāts arī par izmaksām, par šo aspektu mums noteikti runāsim un arī, arī tika runāts par elastību. Tas ir vēl viens koncepts, kur. Uh, jāstrādā izsekojamība un nomērķējumi. Arī ir jautājumi, kur ir jārīkojas ar uh, vislielāku uzmanību, tāpat laikā arī, protams, maz vienkāršojot noteikumus un mazinot birokrātiju par certifikāciju, kas šodien tiek pieprasīta. Es domāju, ka šis ir labs ietvars. Uh, kur sākt strādāt, un gan termiņi, gan um, kopīgie mērķi ir mūsu kopīgi, un, bet, nu, jārod ir līdzsvara punkti, lai varētu apmierināt gan lielo ražotāju, gan arī nozares, gan arī mazo ražotāju vajadzības. No vienas puses, tātad viņi prasa mums garantijas un skaidrs atbildes. Bardzo dziękuję. W tej chwili zabierze głos. Paldies. Pasāču kundze tagad. Pēc tam Martines kungs. Paldies, priekšsēdē, paldies komisijai par šo svarīgo regulu prezentēšanu. Mums noteikti vēl būs turmāk arī laiks uh, detalizēt izskatīt katru priekšlikumu. Šorīt gribu vienkārši atsaukties uz regulu par dzīvnieku veselību. Te es vēlos uzsvērt dažus vispārīgus mērķus. Uh, Um, kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Par vispārīgie mērķi, protams, ir ļoti svarīgi, bet nu, tad ir jārunā par praktisku, specifisku to sasniegšanas veidu. Tam arī pievērsīsim visu savu uzmanību, jo uh, um, ir svarīgi, lai šie mērķi tiktu īstenoti. Ļoti būtiski ir tas, ko te, kas tika izskanēja par tiesību aktu vienkāršošanu, tāpat laikā neatsakoties no minimālajiem veselības standartiem un patērētāja aizsardzība. Es domāju, ka te arī mums būs jāpievērš visa uzmanībai, būs jāstrādā, lai. Jo, uh, selekcio, lai lopu audzētājiem arī tiktu sniegt skaidra normatīvais ietvers. Jāatbalsta arī kompletās iestādes, jo, puris, jo visi var strādāt labāk un arī svarīgi, jo ar normatīvo vienkāršošanu um, mēs atvieglojam uzņēmumu, kompetento iestāžu darbu, un arī mēs viņus atbrīv, mēs arī tādējādi viņiem liedzam uh, slēpties aiz uh, sarežģītajiem tiesību aktiem, lai neīstenotu šos noteikumus un neīstenot savu atbildību. Tad vēl viens mērķis, kur vēlos uzsvērt, ir nodrošināt uh, to. Lai sniegtu garantijas Eiropas patērēt patērētājiem un arī ārpus Eiropas Savienības sešiem patērētājiem dod garantijas par to, ka Eiropas Savienības pārtikas ķēdē ir pietiekams nepieciešamās garantijas uh, pārtikas uh, produktu kvalitātei. Šis aspekts ir absolūti fundamentāls, jo īpaši, kad, lai sasniegtu tātad vēl vienu šo mērķi, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība arī no mūsu komisija, komitejas puses kad jau detalizētāk runāsim par diskusiju. Trešais mērķis - nodrošināt, kā produkti, kas tiek iegūti no dzīvnieku, um, kas ir dzīvnieku izcēlesmes, lai tie būtu pilnībā komercializējami ne tikai Eiropas Savienībā, bet īpaši jau arī trešajās valstīs, mūsu tirzniecības svarīgākie partneri. Uh, Tie ir eh, tirgi ārpus Eiropas Savienības, kas ir ļoti svarīgi mūsu uzņēmiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu tradicionāliem kolektīviem produktiem. Mums ir jādara viss, lai mazinātu arī tarifu šķēršļus. Dažs gads atpakaļ, eh, dažas dienas atpakaļ eh, uzzinām, ka ASV ir arī atveruši savu tirgu eh, gaļas izstrādājumiem no Sardīnijas, piemēram, kur pārstāvu. Un uh, tur ir 30% nu, um, no visas, uh, no visām šīm aktivitātēm, kas uh, nav pietiekami pārstāvēti. un darējādi arī liedz šiem reģioniem attīstīties. Mums ir jākoncentrējas uz šo. Tie ir mērķi, kas tik tiešām uh, var sniegt konkrētas atbildes uh, tās un stiprināt kohēzijas politiku. Vispēcot regulas priekšlikums. Uh, arī uzliek par pienākumu komisijai noteikt uh, šo slīmību sārakstus, ko atteiksies pasākumi, bet nu, man ir šaubas par to. Es domāju, ka uh, šis jautājums ir jāpadziļina un mums vēl būs par to ekspozīcija. Bardzo proszę pani poseł Martinez. Paldies. Martinez, kundze. Paldies priekšstādāji. Tik tiešām uh, diskusija ir par ļoti interesantu un sarežģītu tēmu. Paldies komisijai par paveikto darbu. Es labprāt piedalītos šajā konferencē jūnijā, bet mēs uh, būsim Strasbūrā un notiks arī trialogs par tiešiem maksājumiem, tā kā mēs nevarēsim doties arī uz konferenci. Uh, es uh, piekrītu, ka mums nepieciešams uzlabot komunikāciju starp komisiju un parlamentu. Varbūt eh, jau pirms tiek pieņemtas tik svarīgi lēmumi. Tas ir vēl viens piemērs šī konference. Es tagad eh, gribētu pievērsties vienam aspektam. Protams, labi ir samazināt uh, likumdošanas instrumentu skaitu, bet kādas lielas atšķirības ir katrā no četrām jomām? Varbūt komisija par to varētu pastāstīt. Paldies, Jāra kungs. Paldies! Man ir tikai vispārīgs komentārs, un tas attiecās uz visiem četriem priekšlikumiem. Jau vairāk kārt bija tā, ka komisija mums sagatavo regulas un direktīvas, un tik tikko ir priekšlikumi sagatavoti, mēs redzam, mēs vēl neesam ar tiem iepazinušies, bet uh, ir jau protestu vētra sabiedrībā. Pat, piemēram, ar uh, sēklu materiālu Kritiķiem bija uh, liels priekšrocības. Viņi jau zināja, kādi ir komisijas uh, priekšlikumi. Un tad, uh, bet no kurienes tad viņi šo informāciju saņem? Reizēm arī nepareizo informāciju, jo bija kritika par punktiem, kas nemaz nav šajā priekšlikumā. Un vēl kaut kas par nosaukumiem. Uh, augu uh, reproduktīvais materiāls. Ļoti labi, labi visas šīs direktīvas, kas jau ir novecojušas, savākt kopā, pārskatīt, modernizēt, bet vajadzētu arī ņemt vērā, ka pastāv visai liela skepse pret harmonizācijas mēģinājumiem, jo bieži vien komisija apsola kaut ko vienkāršot un harmonizēt, un notiek tieši pretējais. Mēs noteikti vēlamies, lai harmonizēšana nenozīmētu uh, sarežģījumus un lielāku birokrātiju. Es pierakstīju tagad uh, vairākus aspektus, kurus pieminēja Hoislinga kungs. Bet laikam kaut kas nav kārtībā, jo mums veidojas tāda pretdabiska koalīcija. Protams, mēs vēlamies brīvības iespējas lauksaimniekiem uh, arī attiecībā uz uh, sēklām un reproduktīvo materiālu. Es gribētu jau tagad norādīt, ka mums būs uh, daudz kritisku komentāru. Mēs ļoti rūpīgi izpētīsim šo komisijas priekšlikumu. Mēs vēlamies, lai uh, sēklas nenokļūtu monopola stāvoklī, lai Eiropas Savienībai būtu šeit labas izredzes, jo monopols nav labs nedz ekonomikai, nedz lauksaimniecībai. Paldies! Liels paldies! Runātāju saraksts ir izsmelts. Mm, komisijai būtībā nav nemaz laiks atbildēt uz uh, uzdotajiem jautājumiem, ja vien nav uh, kaut kādu ļoti steidzamu komentāru. Šķiet, ka ne, tad varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Mēs, protams, visi vēlamies pārtikas ķēdes drošumu. Mums jāaizsargā vājākie pārtikas ķēdes dalībnieki. Mums jāaizsargā reģionālais tirgus, reģionālie produkti, jāparūpējās par atbalstu mazākajiem uzņēmumiem un nedrīkstam piemirst daudzveidību, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienības lauksaimniecībai. Tagad, kolēģi, atgriezīsimies pie 13. darba kārtības punkta. Paziņojums par trialogu, kas notika par KLP reformu. Trīs trialogi notika kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes šis tas ir jau izrunāts, un par vairākiem jautājumiem tomēr nav panākta vienošanās referenti un ēnu referenti piedalījās šajos trilogos. Mēs piedalījāmies arī neformālajā ministru padomē Dublinā. Došu vārdu referentam. Kapula Santoškungs, lūdzu. You are alone. Muito obrigado. Jūs esat viens pats, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Ļoti īsi varu jūs informēt par to, ka trialogi notiek regulāri. Visi, protams, vēlas virzīties uz priekšu. Par mazāk svarīgajiem jautājumiem mums izdevās panākt vienošanos. Bet paliek politiskās pamat domstarpības, kas neļauj mums uh, virzīties uz priekšu. Mēs eh, vēlamies šos jautājumus atrunāt. Es gribētu uzsvērt, kāda ir padomas nostāja. Viņi izteicās ļoti skaidri. Tas tēmas, kas tika pārunātas februārī Eiropadomē, pa, tad padome nevēlas par šīm tēmām ar mums runāt, un tā ir liela problēma. Viņi neievēro Lisabonas līguma noteikumus un neievēro starpiestāžu sadarbības principus. Šodien mēs eh, tikāmies ar īrijas eh, lauksaimniecības ministru. Un tad mēs, mēs vēl tiksimies ar viņu un mēs pievērsīsim viņa uzmanību šai smagajai situācijai. Mēs uzskatām, ka mums jārīkojas eh, ļoti aktīvi, pat agresīvi, uh, ievērojot pilnībā mums piešķirto pilnvarojumu, un es esmu kolēģu rīcībā, ja viņiem ir kaut kādi jautājumi vai ja viņi vēlas paust šaubas par notiekošo. Paldies, ēnu referenti. Jā, paldies. Es varu pilnībā atbalstīt Lūīša teikto Nekas cits man nav sakāms. Arī es esmu kolēģu rīcībā, ja ir kaut kādi jautājumi. Labi, paldies. Nu, jūs eh, redzat, eh, kādas tādas nepiedzīvotas lietas, ēnu referents izsakās tik īsi. Raimers skundze, ļoti vispārīgi gribētu izteikties, proti esmu ļoti nopietni nobažījusies par to, ka mums tagad uh, Uh, jāspēlē šīs uh, varas spēlītes starp parlamentu un padomi. Mēs vairs nerunājam tik daudz par saturu, bet tiešām par šiem politiskajiem jautājumiem, par to, vai tiek vai netiek ievērots Lisabonas līgums. Bet mums uh, uh, tomēr uh, vajadzētu panākt, lai valstu un valdību vadītāji arī īstenotu to līgumu, ko viņi parakstījuši. Šī e, situācija noved pie tā, ka sarunas ievelkas un būtu jauki, ja padome un komisija tik tiešām arī īstenotu Lisabonas līgumu, kas taču ir spēkā. Paldies! Paldies! Mēs varam piekrist, tikai piekrist šim viedoklim. Hoislinga kungs, lūdzu. Jā, paldies. Eh, varbūt eh, šeit nav īsta vieta eh, par to runāt. Liberālie joprojām ir, nav, nav vēl tā valdībā pārstāvēt. Varbūt vajadzētu runāt ar valstu partijām, lai mums vairs neteiktu tā, kā vakar trialogā, kā lūk valstu un valdību vadītāji ir tā izlēmuši, un tāpēc mēs nevaram runāt šeit. Uh, par uh, līdzekļu sadali otrajā pilārā vai par griestiem. Ja valstu un valdību vadītāji tagad nosaka lauksensības politiku, tad uh, būtībā tas nozīmē, ka mums atņem mūsu pilnvaras un notiek tikai virves vilkšana par uh, kompromisiem un sīkumiem. Protams, tas ir arī strīds starp uh, iestādēm, bet uh, ja, piemēram, Merkels kundze saka, ka Vācija nevēlas nekādus griestus lauksaimniecības budžetā, tas nenozīmē, ka tas ir jau norādījums parlamentam, kā jārīkojas. Lauksaimniecības kompetences ir arī Eiropas parlamentam, un to nedrīkst neievērot. Mūsu loma ir jāievēro. Paldies! Mēs esam Briselē, Trabela kungs. Jā, nu tikai tāds pārdoms priekšsādātājs kungs. Mēs skatām tagad četras punktus vienu pēc otra un uzdot jautājums komisijai, un komisijai nav tiesības atbildēt. Un tad mēs nākošo jautājumu skatām par trilogu. Es gribu uh, izteikt priekšlikumu. Uh, es uh, esmu anreferents par uh, iekšēju tirgu un uh, komercializāciju, un komisija. Uh, uzstājas. Nu, tagad tiek prasīts mandāts uh, sarunām. Katrā gadījumā ad hoc uh, komiteja, uh, kultūras komiteja saņem atbildi. Nu, tad nedaudz vairāk uh, cilvēki ir klāt un mēs runājam par KLP nākotni. Protams, ka ir sarežģīti uh, Uh, referenti, kas ir tehniskās sēdēs, kas ir uh, trilogos, kas ir dažādās citās sēdēs iesaistīti, bet, nu, katrā gadījumā, nu, zāli ir praktiski tukša, un es gribu piedāvāt, es, man nav varas to īstenot, bet es gribu teikt, ka nākošās uh, sēdes agri komitejā mēs varam sākt labāk ar trilogu jautājumu, un tam vajadzētu būt pirmam darba kārtības punktam. Uh, Izslēdzies mikrofons runātājiem, diemžēl. Prosimy o powtórzenie ostatniej. Varbūt jūs varētu vēl uh, atkārtot, saka priekšsēdētājs noslēgumā, jo vienkārši izslēdzās uh, mikrofons un nebija tulkojumi tādēļ. Es teicu, ka uh, varbūt, ka mans priekšlikums ir vēlu, jo mēs uh, ceram beigt sarunas jūnijā. Uh, Bet, nu, varbūt, ka mēs varam sākt, ja tas būtu uh, iespējams, uh, sistemātiski, agri uh, darba kārtībā, uh, tad, kad, uh, nu, teiksim, vai nu vakar pēcpusdienā vai šodien no rīta, lai būtu sākumā diskusija par trilogu, teiksim, sēdes sākumā, lai šis jautājums tiktu skatīts. Jā. Paldies, paldies par šo ierosinājumu. Mēs a, esam visus aicinājuši, kas ir a, izteikušies. A, to ievērot. Par šo jautājumu mēs, um, par šo jautājumu mēs vēl runāsim, pie tā atgriezīsimies. Ja nav nekādu citu jautājumu sadaļās dažādi, tad nākošās sēdes 19. jūnijas 15.18.30 18, no 20. jūnijas no 9 līdz 12.30. Liels paldies visiem labu ceļu mājup. Tiksimies 19. Uh, jūnijā uzredzēšanos. Group mm-hmm.